Atbilstošās komitejas ir saskaņā ar 231. punktu 4. punktu reglamentā tekstus, ja 40 deputāti vai kāda politiskā grupa neprotestēs pret tekstiem, kas ir publicēts jauns on direct un šīs sēdes protokolā, tad šie teksti būs pieņemti. Otradien kopā ar padomas eh, priekšstādāju parakstīšu normatīvo aktu. Šī normatīvā akta nosaukums tiks publicēts šīs sēdes protokolā. Nākošais jautājums - darba kārtība, proti mūsu darba kārtība. Priekšsēdētāja konference 10.